Atsāksim plenārsēdes darbu, kolēģi. Nākošais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi Amazonas mežu ugunsgrēki. Padomas vārdā uzstāsies Tupurainen kundze. Lūdzu. mr president Priekšādātāja kungs, godātie deputāti! Domāju, ka nebūšu vienīgā, kas domā, ka tas jautājums, ko skatām šodien, respektīvi mežugunsgrēki, kas šobrīd plos Amazonas reģionu, ir ārkārtīgi satraucošs temats mums visiem. Šie mežu ugunsgrēki rada problēmas ne tikai tiem, kas, kurus tas skar tieši, bet arī šai planētai kopumā, plašāk un klimatam. Nedomāju, ka mēs varam vispār par zemu vērtēt, mm, par augstu novērtēt to, kādā veidā Amazonija ietekmē globālās pārmaiņas un, un klimata sasilšanu. Jāsaka, Amazonas reģions ir unikāli bagāts, tas ir daudzveidīgs, tajā, mājo, tajā mājo katra desmitā augu suga. Un šie atmežošanās ir cilvēku darba rezultāts. Tas rada tālākus draudus, tādējādi iet bojā augu sugas um, un tiek iznīcināti meži. Šie ugunsgrēki tiešā veidā saistīti ar atmežošanas procesu. Diemžēl ar bažām konstatējam, ka šajā nesenajā laikā mežugunsgrēki ir plosījušies īpaši uh, intensīvi nu, gan Amazonai, gan pie Paragvajas un Bolīvijas robežām. Šie ugunsgrēki piesārņo gaisu, tie nogadi, nogalina augu sugas un dzīvnieku sugas, un tā, to rezultātā vietējās ciltis tiek aizdzītas, izstumtas no savām mītnes teritorijām. Eiropas Savienības vadība globālo klimatu pārmaiņu apkarošanas darbības rezultātē eh, uzskata šo Amazonas ugunsgrēku apkarošanu par primāro uzdevumu. Šie meža ugunsgrēki rada sakas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem mēs esam atkarīgi no mežiem. Meži ir tie, kas ļauj sagā, saglabāt bioloģisko daudzveidību, kas turklāt nodrošina arī daudz darba vietu. Un meži ir tie, kas dod ļoti būtiski ieguldījumu arī kopējos ES centienos klimata neutralitātes sasniegšanas jomā līdz 2050. gadam. Jūs gatavošanās ANO klimata rīcības samitam apspriedāt šorīt, un mūsu šī, šīs pēcpusdienas debatas ir ciešā mērā sasaistītas ar minēto. Neskatoties uz rīcību, kas īstenota līdz šim ES līmenī un neskatoties uz saistībām, ko uzņēm, kas uzņēmtas starptautiskā līmenī, atmežu, atmež, atmežošanās un, grā, un mežu uzgrāki pieaug plašumā. Un šie Amazonas reģiona ugunsgrēki pilnīgi noteikti liecina, ka visi centieni šai jomā ir jāpastiprina. Šī gada aprīlī padomu pieņēma secinājumus par progresu, kas īstenots, īsten, kas gūts īstenojot ES mežu stratēģiju. Šajā brīdī padomu uzsvēr to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī stratēģija, lai pārliecinātos, ka saskaņoti un koordināti norisinās visu ES politiku īstenošana jomās, kas skar arī mežu un nodrošinātu arī mežu ilgtspējības risinājumus. Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomi nākamēnes noturēs debatas par to, ka nepieciešams sagatavot jaunu stratēģiju, kas būtu spēkā pēc 2020. gada un kas balstītos uz iepriekšējiem principiem, bet ņemtu vērā arī jaunas politikas attīstības virzienus gan ES līmenī, gan starptautiskā līmenī. Padome un Eiropas parlaments nesen saņēmuši ilgi gaidīto paziņojumu no komisijas par progresa veicināšanu ES darbības ietvaros, lai saglabātu un atjaunotu pasaules mežu kopumu. Mēs esam detalizēti izklāstījuši visus, izskatījuši priekšlikumus šajā paziņojumā un gaidām arī jūsu idejas par to pašu. Padomu šodien strādā pie tā, lai rēģētu uz komisijas paziņojumu, arī gatavojoties padomu secinājumiem un ceram tos pieņemt šī gada decembrī ņemot vērā, ka atmežošanās faktori ir tādi, kas atrodas arī ārpus mežsaimniecības sektora. Mēs vēlamies iestrādāt šeit šīs jomas apspriešanā eksperts arī no tādām jomām kā vides joma, lauksaimniecība un tirdzniecība. Ar nepacietību gaidām jūsu reakciju uz šo paziņojumu un ceram, ka tādējādi visi varēsim dot būtisku ieguldījumu nākotnes rīcības virzienu noteikšanā. Priekšādātāji, godātie deputāti! Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka meža ugunsgrēka Amazonas reģionā ir ļoti steidzama globāla krīze, un tā prasa efektīvu starptautisku reakciju. Cieša sadarbība jānodrošina ar valstīm Amazonas reģionā. Šīs valstis, kā piemēram Brazīlija, ir ar pilnām tiesībām uzņemties atbaldību par to visu, bet tām ir pilnīgi noteikti ir jāizteno arī savas saistības. Es aicinu valstis Amazonas re reģionā un Amazonas baseinā rīkoties steidzami un pārliecinoši. Mēs esam gatavi ar tām sadarboties ar Bolsonaro kungu un citiem, lai pārliecinātos, ka es varu dot atbalstu, bet katrā ziņā pirmām kārtām nepieciešams uzreiz ķerties pie rīcības. Somija, kā ES prezidētāja valsts, šobrīd domā par to, kā labāk piedāvāt ES ieguldījumu. Pēc Somijas iniciatīvas ES ārlietu ministri šo jautājumu apsprieda neformālajā tikšanās reizē Helsinkos augusta beigās ār, ārlietu ministri vienojās par to, ka situācija ir ļoti nopietna un uzsver, ka nepieciešams koordināti un visaptveroši organizēt ES pieeju šīs krīzes risināšanā kā padomas prezidētāja valsts mēs turpināsim darbu, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka mēs piedāvājam vienotu, saskaņotu un efektīvu ES rīcību šai jautājumā. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Komisijas vārdā dodu vārdu Vella kungam. Thank you, thank you. Liels paldies! Paldies priekšādātāji!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 Godātie kolēģi, parlamenta deputāti, šobrīd sastopamies ar globālu bioloģiskās daudzveidības un klimata krīzes situāciju. Tas ietekmē mūsu dzīvi, tas ietekmē tautsēmniecību. Šī situācija tāpat ietekmē arī mūsu nākotni. Pašreizējie meža ugunsgrēki visā pasaulē šobrīd rada milzīgus oglekļa dioksīda apjomus, kas nonāk atmosfērā un padziļina krīzi ne tikai Amazonē, bet sāsina to arī citās pasaules daļās, kā piemēram Sibīrijā. Bet Amazona katrā ziņā ir unikāls mūža mežs. Mm, tas skābeklis, kas tur rodas, ir vajadzīgs mums visiem. Tas vajadzīgs bioloģiskai daudzveidībai un tas vajadzīgs visai mūsu planētai. Un tāpēc esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka jūs šo jautājumu savā darba kārtībā esat iekļāvuši arī šajā plenārsēdē. Ar Atmežošanās ir svarīgs jautājums. Ir nepieciešams mežus atjaunot. Trīs iemesli pēc pirmām kārtām jāaptur bioloģiskās daudzveidības zudumi, otra, treša, otrām kārtām jāreģē uz klimata pārmaiņām, un trešām kārtām jāņem vērā 2030. gada klimata rīcības noteiktos mērķus un Parīzes vienošanās ietvaros uzņemtās saistības. Mežu kvalitātes mazināšanās būtiski ietekmē stabilitāti un drošības situāciju, cilvēku tiesības, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņas un ļoti daudzu vietējo kopienu ikdienas dzīvi un planētas dzīvi kopumā. Eiropas komisija šobrīd cenšas šo situāciju risināt, eh, sadarbojoties ar Amazonas reģiona valstīm, tām valstīm, kur šie ugunsgrēki skāruši, un regulāri konsultējas ar un sazinās ar valsts iestādēm, tostarp arī Brazīlijā. Esam sagatavojuši virkni sadarbības instrumentus un tos aktivi, aktivizējuši, lai uzlabotu pašreizo situāciju. Piemēram, pēc Bolīvijas lūguma ir ārkārtas eh, koordinācijas reakcija reakcijas vienība nosūtījusi ugunsdzēsēju un ekspertu komandu šo valstu. Šāda veida palīdzību varam sniegt jebkurai valstī, ko skārušie ugunsgrēki, ja tā iesniedz oficiālu prasību par to. Turklāt arī Kopernikus eh, ārkārtas situāciju mapēšanas, kartēšanas sistēma tiek izmantota, lai identificētu šos ugunsgrēkus Brazīlijā, Bolīvijā un attiecīgajās kartās Peru un Paragvajas daļās. Šies mm, kartēšanas instrumenti ir pieejami publiski publiskajā domēnē. Eiropas Savienība tāpat arī finansē attīstības projektus, kas vērsti uz meža saimniecību un atbilstīgu Amazonas basēnu izmantošanu, tostarp arī Brazīlijā. Un šie projekti kopumā ir 128 miljonu eiro apjomā. Tik plānotas arī jauna veida rīcības, kur tiktu piešķirta vēl 28 miljonu eiro. Es cieši sadarbojamies arī ar Čīles un Kolumbijas varas iestādēm, kas aktīvi nodarbojas ar reģionālās koordinēšanas darbiem, lai varētu varētu šo situāciju uzlabot. Nesenajā G7 sanāksmē mēs sākām gatavošanos augstam līmeņa samāksnē par Amazonas reģionu, kas notiks ANO ģenerālās asamblējas paspārnē. Lai gan tūlītējā prioritāte ir apkarot šos konkrētos mežu ugunsgrēkus, tāpat laikā jādomā arī par struktūru iemesliem, kas šos ugunsgrēkus izraisījuši, kā piemēram lauksaimniecības ekspansija. Jūlijā Eiropas komisija pieņēma paziņojumu, kurā tā pastiprinējas darbību, lai aizsargātu un atjaunotu mežus pasaulē. Šajā paziņojumā skaidri un gaiši izklāstīta virkne dažādu pasākumu, kas tostarp ietver arī atbalstu ilgspējīgai zemes izmantošanas praksē.

Te paredzēta sadarbība arī ar partnervalstīm, lai samazinātu spiedienu, kas tiek likts uz, mieži, uz mežiem un lai motivētu valstis mežus atjaunot. No Eiropas Savienības puses mēs tepat laikā savukārt raugāmies arī uz zemes izmantošanas nolūkiem, izvērtējam dažāda veida likumdošanas un ārpus likumdošanas mērs un pasākums, kas ļautu minimizēt riskus, kas saistīti ar tādu preču importu, kas varētu ietekmēt, piemēram, mežu kvalitātes pasliktināšos un varētu tos noplicināt. Turklāt Turklāt mēs šobrīd raugāmies arī uz to, lai uzlabotu informācijas pieejamību par mežiem, par preču piegādes ķēdi. Um, kā, sasai, kā tā sasaistīt ar meš, mežsaimniecību, un te strādājam arī pie deklar, deklarācijām, jo atbilstīga zinātniska informācija ir svarīgs elements Eiropas Savienības um, stratēģijā. Sadarbība ar partnervalstīm ir vēl viens atslēgvārds šai gadījumā, arī tāpēc, lai varētu identificēt ilgtermiņa ekonomikas sekas, ko varētu radīt tālāka meža noplicināšanās. Komisija ir apņēmības pilna īstenot ilgspējīgu darbību, vēršoties pret meža noplicināšanos un izzušanu un un mēs vēlamies atbalstīt visus, kas saņēm, kas, kuru dzīvi ietekmējuši šie mežu ugunsgrēki gan Amazonas reģionā, gan citur pasaulē. Vēlamies to darīt ciešā sadarbībā ar attiecīgo valstu varas iestādēm. Paldies priekšādātāji, paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā izteiksies deputāti un tautas partijas vārdā uz divām minūtēm vārds Magīnes Skundze, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece. You, um, Paldies, priekšsēdētāji! Un es gribu pateikties arī Tuparainens kundzei. Jums ir īpašas zināšanas meža jautājumos, tā ka mums ir liels prieks, ka tieši jūsu prezidentūras laikā notiek šī debate un uh, arī paldies par visu informāciju no komisijas. Uh, Jā, gribu vērsties šeit pie apmeklētājiem, kas sēž eh, tribīnēs. Eh, es domāju, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, par to ir jārunā. Un eh, jautājums tik tiešām ir par to, kā mēs globāli varam strādāt kopā, jo neviena valsts nevar to atrisināt viena pati, izolēti. Bet laikos, kad nācijas grib būt suverēnas, suverēnas, vai mēs spēsim eh, stiprināt šo daudzpusīgo sadarbību, nevis to vājināt. Eh, rādīt ar pirkstu uz kādu konkrētu valsti, tam nav jēgas, ir jāsaprot, kādas ir problēmas, jānovērtē panāktais progress, un eh, saistībā ar Brazīliju rīcība ir notikusi. Uh, Um, Letiča pakts ir noslēgts ar 17 citām valstīm, uh, tāpat arī operācija Zaļā Brazīlija, piemēram, ir izveidota, bet uh, tas ir pēc visu lielā spiediena no starptautiskās kopienas. Mēs visi cietīsim, ja Amazonas meži izzudīs, un šobrīd tie ir ļoti apdraudēti, to jau jūs visu minējāt. Man bija prieks, ka jūs minējāt nepieciešamību domāt par politikas saskaņotības uh, komisāru portfeli, ņemot vērā to, ka zeme Eh, tiek arvien vairāk izmantota, meži tiek iznīcināti, tātad zemi izmanto lauksaimnieciskai darbībai. Mēs palasījām, parakstījām Merkusur vienošanos un eh, jānodrošina, lai klimatiskie eh, kritēriji, kas iekļauti tajā, tiktu izpildīti. Mums tas šeit parlamentā būs ārkārtīgi svarīgi. Mums ir nepieciešama stimulu pieeja Mums, kā Eiropiešiem, arī vajadzētu pašiem savas rokas pacelt uz augšu un atzīt, ka mēs nevienmēr esam iz, izmantojuši savus mežus tādai vidē draudzīgā veidā, ievērojot eh, dažādību. Un varbūt mēs varētu būt eh, pazemīgāki un sadarboties ar saviem kolēģiem eh, Dienvedu Amerikā, jo daudzās eh, vietās Indonēzijā, Kongo upes basēnā ir milzīgi ugunsgrēki, milzīgi CO2 izmeši, un tāpēc es gribu pateikties visiem, kas piedalās šajās debatēs. Paldies! Paldies! Sociālas un demokrāta progresīvās alianses grupas vārdā Vārds priekšstādātāja vietniecei Karsija Pereskundze. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ugunsgrēki Amazonas eh, mežos eh, šajā vasarā ir izvērtušies par lielu traģēdiju. Tas ir notikums, kas ir eh, skumdinājis un arī mobilizējis starptautisko kopienu. Ietekme uz vīdi un tāpat arī ietekme uz cilvēkiem, viņu mājokļiem un ekonomisko situāciju. Tas viss ir daudz plašāks nekā Amazonas upes baseins. Mēs zinām, ka Amazonas mēži dod 20% skābekļa, ražo 20% skābekļa pasaulē, un tur ir visvairāk augu sugu kā jebkur citur pasaulē. Un ir vietējie iedzīvotāji, kas ir dzīvojuši šajos Amazonas mežos ilgspējīgā veidā. Un arī viņu dzīve un dzīvība ir jāaizsargā. Es labi zinu, par ko runāju, jo labi pazīstu šo realitāti. Jo kā brīvprātīgā Esmu strādājusi nevalstiskajās organizācijās un esmu strādājusi un atbalstījusi šos vietējos cilvēkus, kuriem ir nepieciešams atbalsts, lai viņi varētu dzīvot, kā viņi to ir darījuši. Un izvērtējot šo ļoti traģisko situāciju, jāsaka, tā ir vistraģiskākā tieši viņiem. Šogad esam pieredzējuši to, ka meža ugunsgrēki ir palielinājušies par 80% sadīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tāpat esam redzējuši, ka ir uh, palielinājušās eh, zelta ieguvas eh, darbības, un eh, to mēs skaidri zinām, ka atkal cieši meži, tiek piesārņot ūdeņi, no tā cieši dzīvnieki, putni, nu, nepieciešama atbildīga politika, un to nepieciešams īstenot arī tiem, kas noliedz klimatiskās izmaiņas, un mēs zinām, kas tie ir, Bolsonaro kungs veicina jaunu zelta, zelta drudzi, un tāpat laikā cilvēki, kas sagrābja šīs zemes platības, viņiem nav nekādas intereses saglabāt bioloģisko daudzveidību. Un uh, Bolsonaro neuzklausa uh, patiesību, viņš ir atlaidis uh, dažus valdības uh, darbiniekus, uh, tāpat arī no institūcijām, kas ir norādījuši šo satraucošo situāciju. Mēs uh, zinām, ka Amazonas uh, meži uh, tiek uh, lielā ātrumā izcirsti. Sociālistu grupu ļoti satrauc vietējo iedzīvotāju un viņu zemju īpašumu liktenis. Eh, mēs dzirdam par arvien lielāku vardarbību pret šiem vietējiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka vietējie cilvēki, Kostra Silva un citi, tātad šo vietējo cilšu vadītāji, ir, pret viņiem ir vērsta vardarbība, daži ir nogalināti. Ir nepieciešams rast risinājumus un aizsargāt tos cilvēkus, kas tur dzīvo, un aizsargāt viņu vidi. Tā ka, protams, mēs atbalstīsim cilvēkiem, kas pie šī jautājuma strādās un gribam uzdot jautājumu, prasīt Bolsonaro kungam, lai viņš īsteno Parīzes vienošanās starptautiskos kritērijus un tāpat arī vidas klauzulas, kas ir Merkosur līgumā. Ja valdība izliksies to visu neredzam, tad Brazīlija nosodīs uh, starptautiskā kopiena. Mums uh, jāpanāk tas, lai mēs nepiedzīvojam situāciju, kad uh, tiek nocirsts pēdējais koks, tiek izsusināta pēdējā upe un nozvejot pēdējā zivs, tad arī mēs kā cilvēki vairs nespēsim dzīvot uz planētas. Paldies. Uz divām minūtēm vārds Riņo Europe vārdā ir eh, Martinam Hoisika. Es eh, atgādināšu, ka šī, šajā diskusija kārtā es nedošu iespēju uzdot zilās kartīšu jautājumus. Paldies, priekšsēdāja Mines kundze, eh, komisāra, kolēģi. Šī bija meža ugunsgrēka ziņā briesmīga vasara. Visa pasaule sastinga šausmās, ekrānos vērojot Amazonas meža degšanu Un šausmas mūs pārņēma vēl vairāk, kad mēs dzirdējām, ka Brazīlijas prezidents Bolsināru vainoja ugunsgrēkos NVO, kas šādi mēģinot aizsargāt mežus. Patiesībā tā bija tieši viņa neapvaldītā politika, kas šo hausu vērsa vēl ļaunāk. Taču būsim atklāti. Meži nedeg tikai Amazonē. Šovasar mēs piedzīvojām mežu degšanu no Sibīrijas līdz Alaskai. Aļaskai. Tā gāja bojā planētas plaušas. Mums ir jābūt godīgiem. Mežu degšana ir globāla problēma, taču pienāca laiks mums arī atzīt, ka mēs esam problēmas sakne. Ne tikai uh, mēs izraisām klimata uh, ārkārtas situāciju uh, siltumnīca efekta gāžu ziņā, bet mēs ar savām politikām arī, ar savu tirzniecību nodarām pāri. Ir pienācis laiks to mainīt Mēs nevaram vienkārši vainīt eh, visā Merkosur vienošanos. Mums jādodas kaut kur daudz dziļāk, jāveido kopīga eh, pieeja. Jaunai komisijai eh, zaļā politika ir prioritāte, tā to saka. Taču šai politikai jāskar visa e e pasauli, ne tikai Eiropa. Ja mēs tiešām vēlamies mainīt visu civilizāciju, visu planētu, tad mēs nedrīkstam pieļaut, ka notiek atmežošana. Pateicoties mūsu tirzniecības politikām, tiek kaitēts Amazonas mežiem. Pat labam tieši tā arī notiek. Mēs, mums jānodrošina, ka mūsu enerģētikas politikas arī nedrīkst veicināt atmežošanu, jo šobrīd ir tieši tā. Mums tas viss ir jāmaina mūsu pašu interesēs un mūsu, mūsu bērnu interesēs. Paldies! paldies. Zaļo grupas vārdā izteiksies Hautelas kundze, Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietnāca. Vietniec, lūdzu, vienu minūti. Uh, Paldies, priekšstādātāji! Viss. Uh, visi šie meža ugunsgrēki ir tāds kā modinātājs vārds, un uh, mēs zinām, ka šie ugunsgrēki notiek arī citur, sākot no Āfrikas līdz Dienvidu Austrumāzijai, nu, nu pieminēja te pašas uh, tādus būtiskākos. Jāsaprot arī, ka klimatisko izmaiņu uh, novēršanas nolūkos mums ir jācīnās pret CO2 izmešiem, un uh, Viss tāds globālākais veids, kā to darīt, ir tieši ar meža palīdzību. Tāpat laikā meži tiek pārvērsti par lauksaimniecības zemi, un būsim skaidri, Merkosur vienošanās ir tieši paredzēta gaļas, e, kukurūzas un citu produktu eksportam, kas principā apdraud mežu pastāvēšanu. Merkosur e, risinājumā šobrīd nav tāda dzīvotspējīga mehānisma, kas nodrošinātu, ka Parīzes vienošanās un citas uh, Eh, starptautiskās vidas eh, prasības tiktu respektētas. Eh, šajā līgumā nav nekā tāda saistoša, lai nodrošinātu šo ilgspējības aspektu. Un gribu norādīt, ka komisijas paziņojums par mežu izciršanu, ka tur ir viens solījums šajā dokumentā aplūkot šīs regulējošās prasības, jo mums ļoti nepieciešama Eiropas likumdošana, kas skaidri garantēs Eiropas patērētājiem, ka mēs neveicinām meža izciršanu, jo šobrīd esam līdzvainīgi. Man ir jautājums Somijas prezidentūrai. Es zinu, ka tagad ir pieņemts lēmums, ka tā ir eh, lauksaimniecības padome, kas eh, tagad darbosies tālāk pie šī komunikē par meža izciršanu. Kā tas sanāk, ka tikai lauksaimniecības padome, kāpēc ne vidas padome? Paldies! Paldies! Identitātes un demokrātijas grupas vārdā Izteiksies Ružēkungs divas minūtes un aicinu Hautalas kundzi aizstāt man šeit eh, eh, tribīnē, jo arī man būs jāizsakas. Priekšstādā vietnieks starie kolēģi, Amazonas mēži dēg, izraisot ekoloģiskā katastrofas, kas mums pazīstams. Mm, Francijas prezidents izteicās, ka Francija ir aizkustināta un mēs, mūs tas viss aizkustina. Tomēr uh, Makrona kungs eh, izteicās, ka viņu uztrauc arī tikpat lieli meža ugunsgrāki, kas ir eh, Āfrikā. Sastāvs un devītā, eh, sastāv devītā lielākā uh, ekonomiskā vara, tomēr to pieļauj. Seta nolīgums uh, lielo paudzētājiem Francija ir katastrofīgs. Lepens piekritēji arī ir pret šo vienošanās. Mēs arī vēršamies pret uh, eh, Merkusūru vienošanos, tāpēc, ka uh, tā ir katastrofāla uh, Francijas lauksaimniekiem. Un ciniskākais veids, kā par to runāt, ir uh, runāt par Amazonas ugunsgrēkiem, lai uh, neparakstītu Merkusūru vienošanos, novērstos no tās. Uh, šie meža ugunsgrēki ir e, pārāk liels skatājums planētai, lai e, to pakļautu vienkārši iekšējām nesaskaņām. Mēs vēlamies, lai uh, uh, uh, Francijas, par, e, Francijas prezidents rūpējas par iedzīvotēju Majot salā un arī Reunion salā. Uh, lai arī viņš ņem vērā uh, bāžas, kas māc uh, Francijas Polinēzijas iedzīvotājus. Lai Gijāna salā arī tiktu sargāti meži, lai viņš uh, ņem vērā, kādā stāvoklī ir aļģis Martinikā un Gvadelupē. Par spīti šiem aicinājumiem Makrona kungs neko nedarīs šo tematu labā un vienkārši beigās parakstīs vienošanos ar Merkursu un valstīm. Paldies! Paldies, Ružē kungs. Tagad uzstāsies Herman Terčkungs, Eiropas konservatīva un reformistu grupas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu daudz lasījis daudz esmu dzirdējis par Bolsināro kungu šai sēde zālē, un mēs bieži vien vainojam Bolsināru visā, kas notiek, taču, nu, diena izskatās, uh, ka reizēm mēs neskatāmies tajā, kas tieši notiek šeit, Eiropas parlamentā. Mēs no sociālistiem dzirdējām no Spānijas. Viņi izteicās, ka eh, ir tāds kā zelta rakšanas periods, un tas būtībā notiek Venecuēlā, un eh, prezidents eh, Maduro zaudē kontroli Un INN no Kolumbijas tagad ir radus patvērumu. Venecijā pateicoties Maduro. Mēs redzam, ka Bolīvijā 2,5 miljonu hektāru tagad ir nodeguši. Bolīvijā, nevis Brazīlijā, bet par Bolīviju neviens šai kontekstā nerunā. Morāles kungs tiešām ir palielinājis koka auga kultivētos laukus, un tas nozīmē to, ka tas palielina dabas katastrofu apjomu. Es vienmēr domāju, ka pie vainas ir Bolsināru, bet patiesībā arī citi ir tur iesaistīti. Paldies, Teči kungs, tagad goja grupas vārdā priekšsādātā vietnieks Papadimulis kungs. Lūdzu. Tas, ko mums teica padoma komisija, un tas, ko saka arī zinātnieki un reālā situācija. Tas mums uzliek par pienākumu ne tikai runāt, bet rīkoties. Nepietiek ar diskusijām vien. Mums ir jānonāk pie secinājumiem, jā, jāpievēršas eh, pasākumiem, mums ir jāpanāk, lai atmežošana Amazonai pārtrauktos un lai mēs stiprinātu globālās plaušas. Un es uzskatu, ka tad, kad ir redzams no skaitļiem, ka Bolsināru laikā par 80% ir pieaugusi atmežošana Amazonas reģionā, ka pēdējā gada laikā atmežošanas apjoms bijis lielāks kā pēdējo trīs gadu laikā, tad skaidrs, ka mums jārīkojas aktīvāk un ir kauns Eiropas parlamentam, ka šīs diskusijas nebeigsies ne ar kādu rezolūciju Un par to ir atbildīgi labie un galēji labējie spēki. Es domāju, ka mums ir jāķers klāt pasākumiem un jāizmanto arī šis instruments Merkosur vienošanās, lai izdarītu spiedienu uz galēji labēji noskaņoto Bolsināru. Paldies! Paldies! Papādimulis kungs, papadakis kungs. Nākošais. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Paldies, Papadimulis kungs, un tagad Papadakis kungs, eh, lūdzu. Amazone ir globālās plaušas un ugunsgrēks. Tur ir uh, lielo uh, kapitalistisko uh, starptautisko uzņēmumu eh, darbības sekas. Palestināru kungs tikai turpina eh, politiku, kas eh, ir pret vidi un to sāka jau iepriekšējie, iepriekšējās valdības un vienkārši tas tiek nodots zeltračiem un citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības lišķīgā, um, lišķīgais uztraukums, kas it kā iestājas par uh, uh brīvās tirzniecības nolīgumu ar Merkosuru valstīm, bet patiesībā klimatam neko nenāk par labu. Eiropas uh, Tautas partija atteicās no rezolūcijas par Amazonas meža ugunsgrēkiem. Mums ir jādara viss, lai, kas mūsu spēkos, lai uh, Eh, atkal tiks sastādīt meži izdegušajās un izcirtajās teritorijās un jāpārtrauc jau kāda uzņēmēja darbība šajā reģionā. Paldies! Tas ir uz tie papadākis. Paldies, papadākis kungs! Un tagad Jā, uzstāsies citi deputāti. Vispirmais runātājs Pēters Līze. Pusot minūte, lūdzu. Paldies, paldies priekšādātā, godātie kolēģi, jāsaka, meža ugunsgrēka Amazonas reģionā ir milzīga katastrofa, un tas ir viens lielisks piemērs. Atcerēsimies, ka Parīzē tieši Brazīlija bija viena no tām valstīm, kas neuzņēmās samazināt eh, izmešus, un eh, attiecīgi pat Eh, šobrīd lielākoties Brazīlijas eh, pienākumi saistīti ar meža saimniecību, ar meža uzturēšanu, un jāsaka, viņi nespēja šīs saistības šobrīd eh, turpināt, pildīt, un līdz ar to tā ir problēma visai pasaulē. Bet ir vēl viena lieta, par kuru mums vajadzētu runāt tikpat svarīgi, respektīvi meža ugunsgrēki Sibīrijā un Aļaskā arī dzen rada milzīgus draudus klimata pārmaiņam, jo tiek atbrīvots atmosfērā ļoti daudz metāna, un metāns klimatam ir vēl kaitīgāks nekā CO2 nevaram šeit, šais um, diskusijās um, aizmirst šos jautājumus. Nu, labi, mēs Merkosoru varam kaut ko noteikt, um, tāpēc, ka mums ir tirzniecības sistēma, bet ko mēs varam darīt, lai, piemēram, kontrolētu to, ko dara Ķīna un citi? Mums ir jāmēģi, jāspēj izdarīt kaut kāda veida spiediens, protams, arī uz Merkosoru, bet tāpat laikā jāraugās, kā mēs varam šo problēmu risināt pašā saknē Un mums arī uz saviem pleciem jāuzņemas zinām atbildība. Vakar mēs runājām par mežiem eh, Eiropas Savienībā, par vidas piesārņojumu. Nu, varbūt mums vajadzētu par to runāt arī šajā savas atbildības sakarā. Uh, Ir, protams, labi, ka šobrīd mēs runājam par abām šīm lietām. Mēs runājam gan par ES mežiem un par pasaules mežiem. Rezolūcijas gan mums nav, jo jāsaka, abas šīs tēmas jāskata kopā. Ir uzmanīgi jāraugās uz to, ka, ko varam darīt. Jāpieņem lēmums, un tad turpmākajās nedēļās attiecīgi šis lēmums arī jāizteno. Paldies! Paldies, Līzes kungs! Nākošā runātājas pusotra minūte Mirjam Dalī. Paldies priekšsēdētāji! Tas, par ko mēs šodien runājam, ir lielākais lietusmežs pasaulē. Un tas tagad tuvojas neatgriezeniskai iznīcībai. Šis jautājums mums ir svarīgs, jo no tā ir atkarīgs uh, globālais klimats. Uh, šis mežs var mazināt uh, globālo sasilšanu. Ja šis mežs aizies bojā, tad tas pātrinās globālo sasilšanā. Simtiem tūkstošu ugunsgrēku ir arī Uh, identificēta Arktikā un Subarktikā. Tiek secināts, ka, tas, ka šie ugunsgrēki izvērtais simtiem uh, miljonu CO2 izmešu tonu. Ja starptautiskā sabiedrība nepārtrauks CO2 izmešu, tad uh, skaidrs, ka pieaugs, turpināsies ar mežu ugunsgrēku. Un Eiropas Savienība un Merkusur valstis ir vienošanās uh, par Amazonas meža aizsardzību. Tāpēc ir jāpanāk, lai šie noteikumi tiktu ievēlo, ievēroti. Parīzes vienošanās paredzēja, ka valstis stādīs eh, arī kokus, un tas jāpanāk, lai tās to darītu. Turklāt mums ir jāmaina pašreizēja patēriņa modeļi, kas kaitē. Te ir runa par kopīgu Eiropas un globālu rīcību. Paldies! Paldies, Dalī kundze. Nākošais runātājs ir Nikolai Stefanūta, pusotra minūte. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Kā jūs redzat, šeit augšā ir daudz jauniešu, kuri, kurš ļoti uztrauc klimata izmaiņas. Meža ugunsgrēku un dabas katastrofas vēl nav jautājums, kuru var risināt atsevišķas dalībvalsts. Diemžēl Amazonas meža ugunsgrēki apliecina globālo tendenci. Meža ugunsgrēku skaits visā pasaulē pieaudzis salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2018. gada augustā tika piedzīvot 16 tūkstoši mega ugunsgrēki, bet 2019. gada augustā tika pieredzēta 79 tūkstoši meža ugunsgrēku. Tātad pieaugums ir par vairāk kā 500%. Eiropa nevar stāvēt malā, kad citas valstis cieš no katastrofām, tām vajadzīga palīdzība. Neviena valsts nav aizsargot no šāda veida katastrofa, un neviena valsts nevar šādu veidu katastrofas risināt. Atsevišķi ir vajadzīga kopīga rīcība, lai pārtrauktu šādu veidu katastrofas un atkoptos no tām. Šādas katastrofas var pātrināt globālo sasilšanu, palielināt temperatūru mūsu planētā. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības kopīgā atbildi, lai stiprinātu Eiropas spēju cīnīties ar dabas katastrofām. Mums ir jā, jāapvieno nacionālā spēšā jomā. Es to saku tāpēc, ka padomi tagad samazinājis finansējumu šai jomā. Uh, Un te nav runa tikai par meža ugunsgrēkiem, bet par cilvēkiem, par viņu nākotni, par šo jauniešu šeit tribīnēs nākotni. Paldies! Jā, Stefanuta. Jā. Paldies, Stefanuta kungs! Nākošais runātājs, ja nekšā to pusotru minūti. Paldies, priekšstādātais kundze. Komisāra kungs, ir divi veidi, kā raudzīties šo jautājumu. Pirmais ir, protams, apsūdzēt kādus un eh, skatīties uz šo lietu emocionāli, kā var nejusties vainīgiem, eh, nedzīvot līdz tautai, kas cieš no šī, šiem meža ugunsgrāpiem. Kā var mm, nebūt sašutušam par eh, Bolsonaro rīcību kas ir eh, homos, eh, homofobs, eh, seksists un neaizstāv savu tautu. Taču cits veids, kā reaģēt uz to, ir domāt par to, kāda ir mūsu atbilds, atbildība šajos mežogos grēkos. Jums izdevās teikt, nerunāt, nerunāt par Merkusumu. ETP e-, e pārstāv sociāldemokrātu un Renew pārstāvi teica, ka būtu labi ievērot Merkusur vienošanos. Taču, ja jūs neredzat, ka Merkusur vienošanās, kurā Brazīlija ir apņēmusies eh, eksportēt soju, tā ir pamat eh, kultūra, kas kaitē Amazonas mežiem, kas tos iznīcina Tad komisijas centieni arī stiprina Brazīlijas sojas eh, eksportu, un tātad tas skaitē mežiem šai reģionā. Un tātad jūs nerūpēties par šo, eh, par šiem mežiem un par eh, iedzīvotājiem. Tātad lūdzu, esiet nopietnāki. Paldies, Žado kungs. Nākošais runātājs ir Malin Bjork. Paldies! Lielas paldies! Amazona liesmo. Un tās ir pasaules plaušas. Un faktiski, nu, tas arī būs tas izšķirīgākais mūsu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Ja meža noplicināšanās turpināsies tādā pašā tempā, kā tas norisinās šobrīd, tad mēs nevarēsim situāciju kontrolēt un situācija būs katastrofāla. Bolsināro Brazīlijā ir līdzatbildīgs par šo problēmu. Viņš īsteno tādu veidu politiku, kas ietekmē vietējās ciltis, um, LGBTI kopienu un tā tālāk un tā joprojām. Viņa politikas tiešām ir vienkārši ab, ab, nu, apdraudošas. Un arī šī meža noplicināšanas politika, ko viņš īsteno piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka mums ir jārīkojas un jārīkojas jau tagad. To varam darīt visdažādākajos veidos, bet viens no acīm redzamākajiem veidiem būtu, piemēram, pārtraukt sarunas par Merkuzenu nolīgumu, iesaldēt tās un teikt, ka, lūk, vispirms jāievēro Parīzes vienošanās, pa tās saistībām jābūt saistoš, saistošām, un savukārt me, mežu noplicināšanās, atmežošanās Amazonai jāaptur. Tās ir prasības no mūsu puses, un mums jādara viss iespējamais, lai tās tiktu īstenotas. Lielas paldies, priekšādātājs. Nākamā runātāja deputāte Bjorka. Tā, tā bija deputāta Bjork, nākamā Eleonora Evī. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, eh, Eiropieši, esam līdz atbildīgi par eh, ugunsgrākiem Amazonē un citur. Mēs patērējam gāļu, eh, palmēļu, importējam barības eh, produktus, kas tiek intensīvā veidā audzēti, soja, kukurūza, kas satur eh, ģenētiski modificētus eh, organismus. Tas lielā mērā tiek audzēts trešajās valstīs, kas veicina meža izciršanu. Um, galvenais Vajadzētu mazināt šo patēriņu, šādu preču patēriņu Eiropas Savienībā, kam ir tieši ietekme uz uh, meža izciršanu. Un tā nav vienkārša retorika. Cerēsimies, ka ir uh, miljoniem cilvēku pasaulē, kuriem nav ko ēst, un gluži otrādi ir apmēram uh, miljards cilvēku valstīs, Un pēdējie aprēķini rāda, ka ir 2 miljoni, miljardi cilvēku, kuri, kuriem ir liekais svars. Nu, ir jādomā tāpēc par to. Pārtiks produkti bieži vien tiek izniekot, izmest miskastē, ātrie, ātrās ēdināšanas produkti tiek arvien vairāk izmantē, izmantoti. Ja mēs gribam nopietni cīnīties, tad mums ir jādomā, lai tiktu ievēroti ilgspējas attīstības mērķi un jāstrādā, lai samazinātu nabadzību, bādu un diskrimināciju un resursu nevienlīdzīgu izmantošanu pasaulē. Lielas paldies Evī kundzei! Nākamais runātājs Adams Jārubas, lūdzu. Lielas paldies! Mēs visi zinām, ka Amazonas reģions ir faktiski dabas rezervāts, kas šobrīd liesmo un viens otrs no ugunsgrēkiem ir uzsākts tīši, lai atbrīvotu teritoriju, un tur varētu pēc mežu nodegšanas iekārtot ganības un tam līdzīgi. Mums ļoti uzmanīgi jārīkojas, kad nākam klajā ar dažādiem eh, viedokļiem. Mēs, protams, zinām, ka Mērkusar tirdzniecības nolīgums var un tam vajadzētu tikt izmantotam, lai mēs nāktu klajā ar dažādām prasībām, kas ļautu pārliecināties, ka attiecīgās valstis ievēro savas saistības, tostarp arī Parīs vienošanās ietvaros. Mums jāpārliecinās ka noteikumi patiešām tiek arī ievēroti attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Tāpat laikā jābūt ilgspējīgiem kritērijiem arī no ES puses attiecībā, piemēram, uz um, lopu audzēšana šeit, nu, kā Francijā, Polijā un citur. Mēs ļoti labi zinām, ka tiek investēti no šīm valstīm tūkstošiem eiro uh, šai Amazonas reģionā tādos projektos, kas faktiski neievēro visus ilgspējīgus kritērijus un līdz ar to noved pie meža noplicināšanās. Mums ir jābūt efektīviem no visām pusēm. Kaut kas jādara apkarojošos Amazonas ugunsgrēkus, bet vienlaikus jāpārliecinās, ka mēs neveicinām negodīgu konkurenci lauksaimniecības eh, politikas ietvaros un nu, beig beigās iestā... atļaujam arī tādu produkciju, kas neatbilst kvalitātes standartiem. Lielas paldies Jārūpas kungam. Nākamais runātājs Katī Pīrī. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji, godātie kolēģi! Šie briesmīgie meža ugunsgrēki pavērsa mūsu acis Amazonas eh, baseina reģiona virzienā, un tur ir tik ārkārtīgi daudz vietējo cilvēku. 350 etniskās grupas eh, tur dzīvo kopā, 60 no tām joprojām izolētā vidē, un tās visas ir lielā mērā atkarīgas tieši no mūža meža savai, savas eksistences nodrošināšanā. Bet šobrīd viņu dzīve tiek apdraudēta. Valdība un valsts vēlas kapitalizēt visus šos mežu resursus, tādējādi um, liekot naudu savās kapitālās kabatās, bet apdraudot cilts, izsārtot uh, kokus un tā tālāk. Šie ugunsgrēki nav nekāda nejaušība. Viņi tiek pie, eh, radīti, aizsākti tīši, lai atbrīvotu zemi, lauksemniecību un tā tālāk. Un kopš Bolsonaro stājies pie varas grožiem, šo ugunsgrēku skaits un apjoms pieaudzis, eh, un ciltīm arvien vairāk nāks atstāt savas senču zemes. Vietējie, vietējo cilšu atstāt aktīvisti protestē pret visām šīm um, diskriminējošajām politikām, bet jāsaka, viņu protesta saucieni nonāk pie kurlām ausīm. Mums ir jāiestājas par viņiem, mums jāizmanto gan sava ekonomiskā vara, gan arī ārpolitikas instrumenti, lai aizstāvētu šo cilšu vajadzības bioloģisko daudzveidību mūsu planētu kopumā. Un noslēgumā gribu eh, atsaukties uz Markus Majoruna teikto, kas ir Marcis cilts pārstāvs. Viņš teica, mešs nav mums vietējām ciltīm, vien mešs ir domāts pilnīgi visiem. Paldies! Kītos, Liels paldies, saka priekšādātāja. Nākamais Antonijs Huks. Liels paldies priekšādātāji! debesis pār savu paulo kļuvušas melnas, tāpēc, ka tās ir pilnas dūmiem no Amazonas ugunsgrēkiem, un šie meža ugunsgrēki notiek reģionā, kas ir pas planētas plaušas. Vietējās ciltis, kas tur dzīvo, vēlas tikai pašu pamatu, pašu vienkārši, pašas vienkāršākās tiesības, lai viņus liek mierā, bet šie ugunsgrēki iznīcina viņu mājas. Daudzi Dienvidaustro Anglijā sazinājušies ar mani, uztraucoties par šo situāciju. Lielbritānijā parlamenta darbība apturēta, bet mēs kā parlaments taču joprojām varam runāt runāt. Brazīlijas tautsēmniecība auga augumā. IKP uz personu ir pieaudzis par gandrīz 25% desmit gadu laikā. Un nu dien, vai Merkusur nolīgums vispār var turpināt darboties šāda veida Ellas uguņu kontekstā? Bolsināru, ja jūs nodedzināsiet šos mūža mežus, jūs nodedzināsiet arī Brazīlijas iespējas īstenot sadarbību ar Eiropu. Nav jānodedzina meži, lai padarītu valsti bagātu, bet ir nepieciešams pielikt punktu šiem mežu ugunsgrēkiem, lai glābtu glābt mūsu planētu. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Kolēģis Skota Keito vēlas uzdot jums zilā skatīts jautājumu. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Kolēģis Skota Keito, lūdzu, jums vārds. Pusotru, pusminūte. Pārcīlēs. Mēs sagatavojām pārpartiju vēstuli komisārei Malstrēmai, to parakstīja daudzi šai parlamentā, un tur vērsām uzmanību uz eh, Bolsināro eko pre, noliedzošajām poli politikām. Mm un teicām, ka to nedrīkst pieļaut. Šajā brīdī Lība grupas deputāti šo vēstuli nepam, neparakstīja, tāpēc gribu Huka kungam baicāt, vai viņš ir gatavs jau šobrīd iestāties pret šo Markasuru nolīgumu ar Brazīliju, ja tajā netiks iekļauts attiecīgās normas par vidas un cilvēktiesību aizsardzību. Priekšsādātāji, es nezinu, neesmu informēts par šo vēstuli, par ko runāja nu pat mani kolēģi, bet es domāju, šis jautājums ir pārāk sarežģīts, lai varētu atbildēt ar vienkāršu jā un nē un vienkāršu vēstuli. Tur jāiedziļinās detaļās, bet es katrā ziņā iestājos par to, ka tirniecības līguma ietvaros ir jāveicina cilvēktiesības, liberāls vērtības, taisnīgums un arī vidas aizsardzība. Thank you, kolīga. Paldies, kolēģi Huk. Tālāk došu vārdu Annai Kavacīnī uz pusotru minūti. Lūdzu. Yeah, thank you, President. Paldies priekšādātājiem! Amazone deg, un katru minūti mirst kāda daļiņa no planētas plaušām. Un Brazīlijas ekstrēmlabējais prezidents Bolsonaro ar savu politiku vēršas pret Parīzes vienošanos, pret cilvēktīcībām, pret vietējām ciltīm, un e, viņš faktiski veicina šos iznīcinošos ugunsgrēkus. Bet arī Eiropas šeit, politikai šeit jāuzņems atbildība. Pagājuši gadu vien es 60 tūkstoši tonas etanola importē no Brazīlijas, ļoti daudz gaļas tā, un tā tālāk un tā joprojām. Un tieši šī tirzniecība katru dienu vienlaikus arī kaitē dabai šai reģionā. Zeme burtiski deg zem mūsu kājām, bet mēs šos ugunsgrēkus vēl tikai pātrinām. Mēs vēl vairāk pieprasām metanolu, vēl vairāk lielo bugaisu, un tas nozīmē, ka tur šo ugunsgrēku tikai vērsīsies plašumā, un Bolsonaro un viņam līdzīgiem mums teiks tikai paldies par to. Nē, mums ir jāuzņems atbildība jau šobrīd par mūsu planētu un par klimatu protesti, ko piedzīvojam uz ielām, piemēram, globālais klimata streiks, skaidri un gaiši parāda, ka mums kā parlamentam jāuzņems atbildība. Mums ir jāpieliek punkts Merkusur nolīgumam un arī šiem mūsu preču piegādātājiem jāliek uzņemties vienādi standarti, kas ļaut vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs, eh, mums ir jāpārliecinās par taisnīgu globālismu. Ir pienācis pēdējais laiks rīkoties. Paldies! Lies paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais Mārtiņš Bušmans. Lūdzu. Lies paldies priekšsēdētāji. Jau nedēļām dzirdam kā burtiski zibenīgā ātrumā deg šie meži Amazonē. Tāpat laikā, nu, mēs importējam lielopu gaļu no turienes teritorijām, un, lai šos lopus audzētu, ir vajadzīgas šīs teritorijas. Meži nevar atjaunoties zibe, tik zibenīgi kā nodeg, tam vajadzīgs ilgs laiks, nemaz nerunājot par to, ka tiek aicēts vietējām ciltīm. Šie au, augu daudzveidība, cilvēki tur mirst, iet bojā dūmos, un, protams, ka CO2 nokļūst atmosfērā. Mēs runājam par milzīgiem kaitējumiem, mēs runājam par ekosistēmas iznīcināšanu. Tas faktiski ir ekocīts. Uh, nu, ja genocīds, kāda noziegumi un tā tālāk tiek uzskatīti par noziegumiem, kas jāskata ANO, tad arī ekocīds būtu kā tāds jādefinē, bet tāpat laikā ASV, Ingl Anglija, Francija un Nīderlanda ekocīdu faktiski no šāda veida noziegumu sarakstu vēlas svītrot. Nu, un sekas, protams, ir katastrofāls vides noziegumi netiek faktiski nu, tikai sodīti ar nelieliem nozied, nu, tādiem sodiņiem, bet tas jau lielajiem koncerniem ir viens spļāviens jūrā, un tam ir jāpieliek punkts. Paldies! Liels paldies Bušmarkugam. Nākamais runātājs Kristofs Hansens. Liels paldies priekšādātāji! Šovasar planēta bija liesmās, mežu, mežu ugunsgrēki iznīcināja mežus Amazonē, Āzijā, Āfrikā, Eiropā. Bija trīsreiz vairāk mežu ugunsgrēku nekā laikā no 2018. gadam katru gadu, un Arktikas reģionā degošā kūdra liek mums rīkoties ļoti strauji. Mums jāvēršas pret šo katastrofu, kas ir katastrofa cilvēcei pat globālā līmenī. Tā vietā, lai vainot šeit tirniecības nolīgumus, ko, kā to darīja Žadokungs, kurš tagad pēc savas izrādes jau ir devies prom, mums vajadzētu šos steidzamības momentu izmantot, lai virzītu uz priekšu debats par to, kā labāk izlīdzvarot tirniecības politiku, lai eksportumētu mūsu vidas standartus un cīnītos pret klimatu pārmaiņām. ES Merkusur asociācijas nolīgums slēgšanas izredzes piedāvā lielisks iespējas palīdzēt Brazīlijai turēties pie saistībām Parīzes klimata nolīguma ietvaros, kā piemēram atjaunot un no jauna apmežot 12 miljonus hektāru teritorijas un panākt nulle nelegā, nulles līmenī nelegālo mežu noplicināšanu. Tā, ko tu teici, Pēters Līze krīze. Tirniecības politika jau nav nekāds, eh, nekāda burvina uņa, ar ko visu atrisināt, bet tā jāizmanto godīgi. Piemēram, caur daudzpusējām vienošanās tekstiem par vides jautājumiem. Un mūsu rokās ir iespēja domāt par dažādiem pasākumiem, kā piemēram uzraudzības un certifikācijas schēmām. Nav te jāvaino vienam otru, bet jārīkos uz priekšu vajadzīga sadarbība. Nedrīkstam ļauties eh, panikai un padoties, bet šai pārliecībai par to, ka šo cilvēku mm, iz, radīto katastrofu var novērst, ir jākāpa mums kā vadlīnijai. Paldies Hansen kungai. Nākamais runātājs Jute Gutelanda, lūdzu. Tak, fru ordförande. Paldies priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Meš nodrošina pasaulē gaisa esamība. Mešs ir pasaules plaušas, un tas ir fundamentāli svarīgs mūsu nākotnē, lai mēs varētu arī nodrošināt pārējais ilgspējīgu nākotni. Mēs zinām arī to, ka mešs augošie koki absorbē oglekļa dioksīdu, un tam ir fundamentāli svarīga loma lai mēs varētu sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, bet mēs zinām, ka uh, No otras puses, arī jaunās tehnoloģijas ir ļoti svarīgas eh, šo pasaules plaušu mehānismu nodrošināšanā. Mēs eh, zinām, ka Amazonas mūžameži ir ārkārtīgi svarīgi, un eh, tas nav tāpat vien, ka Amazonas mūžamežus sauc par pasaules, par planētas plaušmām. Šis mežs absorbē divus miljārdus tonnu CO2 gadā. Jūs dzirdējāt gluži pareizi. Tie ir 5% no pasaules kopējām emisijām. Tātad tas ir viss uh, svarīgākais resurss, lai mēs ar tā palīdzību varētu panākt Parīzes vienošanās mērķus. Un, um, lai mē, mūža mēs spētu to veikt, tad ir jāsaprot, ka ja tas tiek atbraudēts, tad mums ir jārīkojas atbildīgi un jānodrošina, lai mēs darītu visu iespējamo un aizsargātu šos mūža mežus. Paldies! Paldies, uh, Gutelandas kundzei, un uh, tagad uh, Stefans Bižū nākošais runātājs vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi, Es uh, esmu no Francijas uh, attālinātām teritorijām un uh, mēs saprotam, ka Amazonē, Amazonas mūža mežos cilvēkus apdraud šilgunsgrēki. Un ir 300 tūkstoši eiropiešu, kas dzīvo Franču Vajānā. Un Tātad mums ir kopīga eh, teritorija, kopīga robeža ar eh, Brazīliju, kurā notiek šie ugunsgrēki, un tas mums dod zināmu pienākumu arī un atbildību aizsargāt Amazonas mūža mēžus. Kā jau tika teikts, eh, protams, ir jārīkojas ļoti ātri, jautājums ir steidzams, bet nepieciešami skaidri parlamentāri strukturāti un noteiktības pilni koordinēti pasākumi. Tātad tas ir tāds saskaņotības un efektivitātes jautājums. Mēs prasam, lai jūs izmantot visas jūsu rīcībā esošās sviras, lai attiecībā uz Amazonas reģionu mums būtu stratēģija un lai mēs izstrādātu nostādīt prasības, lai tiktu uh, realizēti ilgspējīgas attīstības mērķi un uh, lai tiktu ievērots šis bioloģiskās daudzveidīgas uh, trauslums un tāpat arī, lai tiktu domāts par vietējām ciltīm iedzīvotājiem, par viņu senču mantojumu un, uh, protams, ievērojot to visu visu arī Parīzes nolīguma kontekstā. Paldies! Uh, paldies uh, Bežū kungam un nākājušais ir uh, Eikaut kungs. Lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka visi bija šokēti redzot to, ko mēs esam pieredzējuši Amazonas džungļos. Merkasūra uh, Tirzniecības līgums, jā, it kā paredzēts, lai mēs uzlabotu tirzniecību starp, piemēram, Brazīliju un Eiropu, bet runa nav par vainošanu. Tas ir jautājums maniem tautspartijas kolēģiem. Es tiešām ieteiktu jums izlasīt, kas tur rakstīts. Ja mēs eh, domājam par eh, megu izciršanas novēršanu, tad izlasot Merkusūra vienošanos, jūs redzēsiet, ka kaut kur tikai uh, sadaļā par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību ir rakstīts kaut kas tāds sīkiem burtiņiem - veicināt tirzniecību Uh, no ilgspējīgiem mežu reģioniem un uh, iekļaut uh, vietējos iedzīvotājus un ciltis, viņus informēt, tā tad ir tikai veicināt, atbalstīt, bet viss pārējais Merkusur līgums ir ārkārtīgi saistošs, tādā saistošā aiztamieksmē. Tas nozīmē, ka šis tirzniecības līgums ļoti tāds dīvainas prioritātes izvirz, tā tad vairāk tirzniecības, Bet runājot par ilgspējības aspektu, tur tikai veicināt un atbalstīt. Tāda lūk, tur ir uh, valoda, tāda termina. Un tāpēc man ir jautājums komisijām padomē, vai jūs tiešām vēlties mainīt šo valodu, šos vārdus, lai uh, šīs ļoti tās vājās sadaļas uh, pašreizējā Merkusur līgumā, lai tās kļūtu par stingri saistošām, kā teksta pārējā daļa. Paldies Aikaut kungam un Emanuels Morel kungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs, mūs visus uh, šokē šī situācija Amazonē. Bet nepietiek tikai ar nosodīšanu un žēlabām, ir jāsaprot arī iemeslus un jāizdara arī politiski secinājumi. Viens no pirmajiem iemesliem ir uh, Bolsonaro kriminālā politika. Viņš eh, principā cīnās pret eh, vīdes organizācijām, kas eh, sagrauj dzīves apstākļus vietējiem iedzīvotājiem un izmanto arvien vairāk toksiskus pesticīdus. Un tāpat arī biznesa intereses Brazīlijā. Tātad, nu, lai notiktu eksports un līdz ar to viņiem nepieciešams vairāk zemes sojas audzēšanai, īpaši sojas audzēšanai, bet mēs arī esam kā, kā liekuļi. Uh, Eh, jo te jau ir tik teikts, ka eh, Merkosur līgums, nu, tas principā tāds kā joks, principā tāds ļauns joks. Realtāte ir tāda, ka eh, Merkosur līgums paredz vairāk cukura, etalonu, etanola, vairāk gaļas, un tas viss dod tādus milzīgus stimulus meža izciršanai. Tas ir tiešām klimaticīda teksts, kolēģi. Nu, tad būsim loģiski koordinēti, ja jūs paužat žēlības par šo situāciju, nu tad atsakieties no Merkusur līguma. Paldies uh, uh, Morel kungam un tagad uh, Tot Edīna lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs jau redzam, cik graujoša ir šī mežugunsgrēku ietekme un sekas. Amazonas reģions ir katastrofas situācijā. Tā ir smaga katastrofa. Domāju, ka tas ir Eiropas Savienības pienākums nodrošināt finansiālu un eh, tehnisku palīdzību visiem, kam tā ir nepieciešama. Domāju, ka runājot par mežu izciršanu, mums jāsaskata visus komerciālos un citus iemeslus, kāpēc tas notiek. Man bija prieks redzēt, ka Eiropas komisija apsver mežu aizsardzību, tātad izvirzīt to kā savu prioritāti. Runāt par komisijas paziņojumu, manuprāt, ir svarīgi visu arī attiecīgi realizēt, īstenot un, un tam nepieciešams.